Pirms pievēršamies debatēm par Maltu, man ir daži paziņojumi. Vispirms par uh, protokolu iepriekšējai sanāksmei, tie ir pieejami, vai ir eh, komentāru, ja komentāru nav, tad iepriekšējā sanāksme.